Tājuši ir viņi. We'll, we'll, we'll interrupt for, for two minutes. Labi, tad pārtraukums uz divām minūtēm, līdz ierodas komisārs.